Il Presidente. Cesa. Buongiorno, kolēģi, e kolēģi. Labrīt, cienījamie kolēģi un kolēģis. Pirmais darba kārtības jautājums mums ir Kingas gāla ziņojums par pamatattiecību stāvokli Eiropas Savienībā un to efektīvu īstenošanu pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Un tagad došu vārdu referentei Gāls kundzei, kurai ir četras minūtes. Elnök úr, kedves kollégák, képviselőtársaim! A Lisszaboni szerződés elfogadása... Godātie kolēģi, labdien! Lisabonas līgums līdzi ir necis, necis jaunu kopienas pilnvaru kopumu parlamentam jaunu vīziju par spēcīgu Eiropu, kas pilsoņu acīm ir jāļauj šo vīziju arī īstenot. Te runājam par pamatiesību aizsardzību un pretēji iepriekšējiem gadiem ir sagatavots eh, ziņ, ikgadējais ziņojums, un tur tiek runāts par šo tiesiskās bāzes maiņu skatoties uz institūcijas stiprināto lomu un izpētot šo jauno situāciju. Ziņojuma mērķis ir pieņemt jaunu pieeju, veidot jaunu pieeju eh, pamatiesību jomā. Kopš 2009. Eh, gada eh, pamatiesību, stāvo, pamatiesību stāvoklis tiek skatīts pamatojoties uz pamatiesību hārtu, kas kļuvusi par tiesiski saistošu saskaņā ar Lisabonas līgumu spēkā stāšanos, un līdz ar to tā iekļauj arī virkni atsaucas uz tiesību aktiem kopien, kopienas līmenī. Otrs mūsu atbalsta punkts, gatavojot šo ziņojumu, bija Eiropas cilvēktiesību konvencija. Un, protams, un, un Eiropa, paredzēts, ka Eiropa tai pie, uz, pie Eh, kļūst par tās eh, parakstītāju valsti. Tāpat arī ņemam vērā juridisko situāciju valstīs, eh, Eiropas Savienības dalību valstīs, un kur konstatējam, ka šī juridiskā bāze kopumā vēl jāspēcina. Jaunais pamatiesību portfelis komisijas ietvaros uh, Um, arī padomas darbā ir vērsts tieši uz šo mērķi. Gribu vērst jūsu uzmanību uz to, cik ārkārtīgi svarīgi ir, lai pamatiesību uzraudzība, uzraudzības funkcija iestādēs darbotos pārskatām efektīvi, lai tiktu pieņemta efektīva lēmuma, lai tiktu noteikts regla, uh, regulējums, tas tiktu arī ievērots, uzraudzīts. Un tāpēc vajadzīgs, lai iestādes darbotos nevis paralēli, bet sadarbībā. Un tās spētu savā starpā sadarboties, apspriesties un nonākt pie efektīva risinājuma. Um, mēs rēģējam ar šo ziņojumu uz komisijas paziņojumu, un mūsu ziņojuma galvenais mērķis ir izklāstīt situāciju, kā tad ir šī sākotnējā situācija ar pamattiesībām un kādām tam vajadzētu būt. Esam cenšies vākt visu liederīgo informāciju, lai to sniegtu pilsoņiem, tā lai pilsoņi apzinātos, kādas ir viņu iespējas, kādas ir viņu tiesības, un lai viņi tās spētu attiecīgi arī īstenot ir nepieciešams, lai pamatiesība aizsardzības sistēma tiktu, ir izmantojama, reāli izmantojama eh, sabiedrībā jo tikai tad tā būs liederīga. Nepieciešams, lai Eiropas Savienība kļūtu ticamāka pilsoņu acīs, lai pilsoņus to var paļauties, un tāpēc ir nepieciešams īstenot straujus, pasākumus un vienlaicīgi pieņemt arī stratēģiju vidējiem un ilgam termiņam. Runāt par Romu integrāciju, cīnīties pret uh, nabadzību bērnu vidu, cīn, cīnīties par minoritāšu valodu izmantošanu. Nu, un tie ir tikai daži no tiem piemēriem, ko minējām ziņojumā. Un es ceru, ka šis ziņojums, ko cerams rīt arī pieņemsim, dos spēcīgu signālu padomēji un arī dalību valstu jurisdikcijām, ka tām jāveic attiecīgas izmaiņas, lai pielāgotos kopējai struktūrai. Jo pamatiesība aizsardzībai vajadzētu kļūt Eiropas Unībā vēl efektīvākai, vēl pamatīgākai. Un eh, tāpēc mums jārīkos jau šobrīd. Saluto la komisārija Redinga, a cui do volentieri la. Paldies, un tālāk vēlētos eh, sveikt komisāru mūsu vidū un dot arī viņai vārdu. Uh, Priekšsēdētāji, šīs dienas diskusija par cilvēku pamatiesību situāciju Eiropas Savienībā ir ārkārtīgi svarīgas. Ne tikai tādēļ, ka tās notiek desmit gadus pēc tam, kad eh, harta ir eh, proklamēta, bet eh, gan tādēļ, ka tās ir pirmās diskusijas parlamentā, kas ir veltītas jautājumam tam, ko Gāls kundze sauc par jaunu uh, pēc Lisabonas cilvēku tiesību, cilvēku pamatiesību arhitektūru, un viņai ir pilnīgi taisnība. Mēs faktiski esam jauna ceļa sākumā tam, ko cilvēktiesības un cilvēku pamatiesības nozīmē Eiropas Savienībā, un vēlos pateikties Lība komiteja un referentē par ārkārtīgi vērtīgo ieguldījumu šajās debatēs. Uz šo brīdi mums ir likumīgi juridiski saistoša harta, kas ir Eiropas Savienības primārā likumdošana, kas mums tālāk būtu darāms. Mums šī harta ir jāiedzīvina. Un tieši šī iemesla dēļ komisija ir oktobrī pieņēmusi paziņojumu par efektīvu hartas ieviešanas stratēģiju. Un e, komisijai ir jānodrošina tas, lai tiesības e, pēc iespējas precīzāk tiktu īstenotas visu Eiropas pilsoņu labā. Un jūs esat šo e, iedzīvotāju tiešie pārstāvi. Hartā ir jābūt mūsu ceļrādītājam, un mums pašiem ir jābūt piemēram. Īpaši tad, kad mēs pieņemam likumdošanu un tas e, sākas jau ar komisijas sagatavošanas darbu līdz likumdošanas apstiprināšanai parlamentā un padomē, un e, tālāk dalībvalstīs īstenojot šo likumdošanu. Komisija ir regulāri veikusi pamatiesību ietekmes izpēti un tam, kā mūsu likumdošanas uh, Ieviešana ietekmē šīs pamatiesības. Mums ir īpašs eh, tāds kontroli jautājums saraksts saskaņā ar kuru to veic visi mūsu departamenti. Galskundze atbalsta šo pieeju, un tas atspoguļo to, cik ārkārtīgi svarīgi parlamentam un padomēji ir veltīt uzmanību tam, kā visā likumdošanas procesā tiek ievērotas pamatiesības jo galu galā ne jau šis konkrētais teksts, ne tikai tam ir jābūt saskaņā ar hartu, taču arī tad, kad vēlāk tiek ieviesti grozījumi, arī šeit ir jāplūko atbilstība pamatiesību hartai. Un katrai institūcijai ir jānodrošina, lai šie uh, grozījumi tiku atti tiktu attiecīgi ievēroti. Un, protams, tas aicina arī uz labāku sadarbību institūciju starpā. Likums šobrīd ir jāpiemēro dalībvalstīs. Un tikko tas notiek, mums ir jāraugās, kādā veidā pamatiesību harta tiek piemērota tad, kad dalība valstis īsteno Eiropas Savienības likumdošanu, kad dalība valsts pilda Eiropas Savienību likumdošanu. Un jāsaka, es nekavēšos uzsākt pārkāpumu procedūru, kad vien tas būs nepieciešams. Eiropas eh, Savienības pievienošanās eh, cilvēktiesību konvencijai un tās pātrināšana ir ārkārtīgi eh, liela prioritāte komisijai. Sarunas jau ir tālu pavirzījušās uz priekšu, pietiekami ātri un konstruktīvi tas notiek, un ja viss noritēs gloti, kā tas arī izskatās. Acīm redzot, mēs sasniegsim e, galīgo vienošanos 2011. gadā. Tātad mēs virzamies uz priekšu pietiekami ātri, un viss notiek arī pietiekami veiksmīgi. Es arī piekrītu tam, ka jānodrošina e, sadarbība, laba, gluda sadarbība ar dažādām starptautiskām institūcijām. Mēs to darām ikdienas, savā ikdienas darbā, tikai viens piemērs. Uh, Komisija jau uh, paļaujas uz bērnu tiesību konvenciju, ANO bērnu tiesību konvenciju, kad mēs izskatām lietas, kas ir saistīts ar bērnu tiesībām. Pavisam nesen mums bija diskusijas arī par invalīdu tiesībām, un ir skaidrs, ka uh, visi šie nosacījumi ir saistoši dalību valstīm. Es šeit domāju arī attiecīgās ANO konvencijas. Referenti runāja par cilvēku matiesību aģentūru, kurai ir spēlējama šeit galvenā loma lai nodrošinātu mūs ar drošiem un salīdzināmiem datiem par reālo situāciju 27 dalību valstīs, tajās jomās, kur Eiropas Savienība var rīkoties. Un mēs šeit ne tikai izstrādājam teorijas, bet darbojamies arī praktiski. Esmu lūgusi, piemēram, aģentūrai eh, atbalstīt eh, darba grupu par Romu tiesību nodrošināšanu aģentūra var nodrošināt arī savu pieredzi, um, arī, piemēram, tiesību sargājušo orgānu sadarbībā, sadarboties policijas dienestiem un tā tālāk. 2. decembrī komisija ir pieņēmusi priekšlikumu papildināt daudz gadu finanšu plānu, kur ir noska, uh, uzskaitītas tās tematiskās jomas, kurās aģentūra var darboties. Un ir arī kaut kas jauns Manuprāt, tas pilnībā saskan ar to, ko sacīja referenti. Un e, tas ir šis jaunā, šī jaunā virzība, ko ir aizsācis Lis Lisabonas līgums, un tieši tādēļ 11. gada pavasarī komisija publicē savu pirmo igadējo ziņojumu par hartas pielietošanu dzīvē. Un tad e, šis cikls atkārtosies katru pavasari. Šāds gada ziņojums parādīsies katru pavasari, un es domāju, ka arī tas būs brīdis, kad šai e, procesā vajadzētu iesaistīties parlamentam un izvērst patiesas debats par to, kā tad harta tiek īstenota reāli dzīvē. Un pašlaik mēs jau sāk, esam sākuši strādāt pie, 1000, te, pie 2011. gada ziņojuma, un es šeit noteikti balstīšos arī uz Eiropas parlamenta ziņojumu attiecībā uz uh, pamatiesībām, kā arī uz citām parlamenta diskusijām par šo tēmu. Un tas mums, dāmas un kungi, ļaus ne tikai izveidot jaunu parašu šajā parlamentā, bet Ehm, varbūt, ka mēs e, jau esam par tradīciju izveidojuši pamatiesību aizstāvēšanu trešajās valstīs, taču e, šis jaunais process ļaus mums izskatīt e, pamatiesību situāciju pašā Eiropas Savienībā un arī aplūkot to, vai Eiropas Savienības institūcijas darbojas tā, kā tām vajadzētu. Komisārija, iniziamo ora gli interventi del... Paldies, komisārs kundze. Tālāk politisko grupu pārstāvi un lūdzu Saimons Bustels pirmais pusotru minūti jums. Jā, paldies priekšsādātājiem. Es vēlos vispirms pateikties referents kundzei par sagatavoto ziņojumu. Un paldies viņai par to, ka viņa ir galveno uzmanību koncentrējusi uz ļoti nozīmīgo jautājumu. Eiropas cilvēktiesību konvencija un Eiropas projektu iztenošana tam, ko tam visam pievērš uzmanību kā gala, un tas tiešām apsveicami. Es vēlos runāt par to, cik svarīgi ir tiešām izvērtēt cilvēktiesības kā pamatiesības. Nereti mēs, diemžēl, neinterpretējam pamatiesības tādā pašā veidā kā cilvēktiesības. Cilvēktiesības nenozīmē, ka mēs drīkstētu arī līdz ar to atteikties no subsidiaritātes principu ievērošanas, un ka mēs varētu kaut kādā veidā arī varbūt atšķirīgi vērtēt dažādas tiesības dažādās valstīs. Mēs redzam, ka ir atsevišķi centieni tā rīkoties. Tāpēc Eiropas Savienībai Tomēr jāņem vērā arī dalībvalstu pieeja atsevišķiem ētiskiem jautājumiem, kā piemēram abortiem un eitanāzijai. Mums jābūt arī piesardzīgiem. Jānodrošina pamatiesībām vajadzīgais cieņa un ievērošana savukārt mums nevajadzētu izcelt kā īpaši šas tiesības tādas pamatiesības, kas nemaz tāds nav. Nu, piemēram, es runāju par imigrācijas tiesībām. Un tās, protams, ir svarīgas tiesības, bet nevienmēr nav pamatiesības. Tāpēc mums jāievēro vienmēr arī saprātīgs balans un jāskatās arī, piemēram, drošības jautājumi, datu aizsardzība. Tieši tāpēc gribu vēlreiz uzsvērt, jā, mums vajag pamatiesības un to nodrošināšanu vienlaikus. Mums tomēr jā arī jābūt reāliem. Paldies! Jā, paldies Pustelekungam. Kolēģi, es jūs aicinātu ļoti precīzi ievērot jums piešķirto runas laiku. Tālāk Monika Benova, kas uzstāsies sociālistu un demokrātu grupas vārdā. Jā, paldies priekšsādātāji, komisārs kundze, kolēģi. Es arī vēlos pateikties referents kundzei, Gāls kundzei, jo uzskatu, ka viņa tiešām ir iznojusi un sasniegusi referenta uzdevumu arī ar šo ziņojumu. Un tiešām ir atspoguļojis gan iestāžu, gan jauno mehānismu um, lomu pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā šajā būtiskā jautājumā. Tiešām ir ļoti svarīgi, lai Eiropas saimnība aizsargā ne tikai tās pilsoņu un cilvēku, kas dzīvo tās teritorijās tiesības. Vienlaikus Eiropas saimnībai jābūt par līderi visā pasaulē. Un to aktīvi var virzīt uh, arī ārējās rīcības dienests. Tieši tāpēc es aicinātu komisiju īpaši pievērstam uzmanību, lai arī ārējās rīcības dienestā um, būtu spēcīgi akcentēti cilvēktiesību jautājumi un veicināt to nostiprināšanu visā pasaulē. Tālāk, kopš stājas spēkā Lisabonas līgums, mums ir pilnīgi jauna dimensija attiecībā uz cilvēktiesībām un pamatiesībām. Tagad visiem Eiropas iedzīvotājiem ir iespējas izmantot savu iedzīvotāju ja pilsoņu institīvas tiesības, un tas ir milzīgs pavērsiens. Treškārt, gribu norādīt, ka esmu ļoti apmierināta ar šo ziņojumu, jo tas pieprasa dalībvalstīm rīkoties daudz aktīvāk un veicināt pilsoņus uh, tiesību izmantošanu. Tieši tāpēc paldies referentē, paldies viņai par ziņojumu un Paldies, ka viņi ir iekļāvusi atsauci arī uz jautājumiem, kas mani būtiski, proti nabadzības izskaušanu un pamatiesību aizsardzību. Paldies, Monika Binovai. Tālāk, Renāta Vēberskundze, lūdzu, divas minūtes. Viņa uzstāsies Aldis grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Diemžēl nav ieslēgts mikrofons. <laughs> Kolēģi, rīt pēcpusdienā mēs varēsim uh, diskutēt cilvēktiesību situāciju pasaulē. Šorīt savukārt mēs runājam par cilvēktiesību situāciju Eiropas Savienībā. Situācija pirmkārt Eiropas Savienībā un tad citā pasaulē. Tā ir pareizā lietu kārtība. Jo, ja mēs gribam kritizēt citus pirms tam, mums ir jāskārto pašiem savu sistēmu. Un tieši tāpēc mēs nedrīkstam vienkārši pievērt acis uz cilvēktiesību pārkāpumiem Eiropas Savienībā. Tieši tāpēc es vēlos apsveikt Gāles kundzi un viņas referents. Tieši, uh, referents tiešām ir, viņai ir izdevies arī uzsvērt cilvēktiesību jautājumu un izmaiņām pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Līdz ar to nav runa tikai par to, kurš ir atbildīgs par ko, bet gan par citiem jautājumiem, kas ir būtiski nākotnes aspektā. Vēlos uzsvērt divas lietas. Es biju apmierināta ar to, ka Pilsoņu brīvi komitejā mēs uzsveram šo ideju par zināmu iesaldēšanas mehānismu, kur attiecīgie nacionālie eh, politikas lēmumi, kas varbūt būtu apšaubāmi, tos varētu iesaldēt līdz tam brīdim, kamēr Eiropas komisija pieņem uh, lēmumu par pārkāpumu procedūras uzsākšanu vai neuzsākšanu. Es uzskatu, ka tāds iesaldēšanas mehānisms tiešām nodrošinātu tādu uzticamāku pamatiesību politiku Eiropā. Es uzskatu, ka šāds mehānisms ar, arī līdz ar to um, mēs to plenārsesijas balsojumā varam arī atbalstīt. Otra lieta. Mēs runājam par parlamentā plenārsesijas uzdevumu analizēt cilvēktiesību situāciju dalībvalstīs un kritiski pieiet un arī saukt vainīgos īsti vārdā. Paldies! Paldies, Vēbers kundzei! Elena Flotra tālāk lūdzu, pusotra minūte. Merci, Lielas paldies, priekšsādātāji! Ziņojums sagatavots ļoti labi. Pirmais pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās gribu teikt paldies referentē Gāles kundzei. Tīpaši tāpēc, ka viņi tik ļoti nopietni piegāja šim jautājumam un sadarbojās ar visiem mums. Un es gribēju runāt par šiem eh, četriem punktiem, kas minēt ziņamā. Pirmām kārtām. Um, mums ir jāskatās uz jauniem iespējamiem jauniem instrumentiem, kas palīdzētu mums darboties pamatiesību hartas ietvaros otrām kārtām eh, šīs lomas īstenošana praksē jo gal galā komisija šeit ir tikai pusceļ vēl pagājusi, tīpaši runājam par brīvās eh, pārvietošanās tiesībām. Šeit joprojām pastāv uh, diskriminācija un 21. hārtas pantā tas uh, ir noteikts, tā nedrīkst būt. Un uh, priecājos, ka apņēmība ir izteikti iet tomēr šo ceļu līdz galam nodrošināt tiesību aizsardzību. Turklāt atbalstu arī domāju, ka jāskatās arī uz šo brīdinājumu sistēmu, eh, kur ierosināts izveidot attiecībā uz iespējamo patiesību pārkāpumu eh, identificēšanu. Ir vajadzīga arī profilakses sistēma te pašā laikā, kur, piemēram, varam iedvesmoties no eh, ANO īstenotās periodiskās pārbaudas pamatiesību jomā ir vajadzīga gan konsultācija, gan arī gan iekšēji konsultanti. Jūs, Redings kundze, runājāt par to, jo tas tiešām ir izaicinājums. Visi noslē, jau noslēgtie līgumi ir ļoti uzmanīgi jāpārbauda. Un e, parlamentā tas viss jāskatās ar vairākām komitejām. Paldies, Flotras kundzei! Tālāk uz vienu minūti Konrādam Šimanski vārds no EKR grupas lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji tad, kad cilvēku pamatiesību harta stājās spēkā, mēs faktiski redzam, ka divas konkurējošas cilvēktiesība aizsardzības sistēmas Eiropā. Viena balstās uz cilvēktiesību tiesas lēmumiem un otra uz Eiropas kopienu tiesas lēmumiem. Es domāju, ka Kingas gālas ziņojums e, ir izdarījis mēģinājumu saskaņot abas šīs sistēmas. E, Eh, pamatiesību hartu nevar interpretēt tādā veidā, lai Eiropas Savienībai parādītos jauns kompetences. Eh, 51. pantā tas ir ļoti skaidri pateikts, taču šajā parlamentā mums ir jāskatās, ka piemēram, laulība tiesības, krimināla tiesības un, teiksim, aborti, tos nevar regulēt Eiropas Savienības līmenī vai arī jebkurā E, parastā tiesā, jo tas varētu iedragāt uzticības starptautiskām tiesām. Tālāk e, vēržā kundze uz pusotru minūti. Paldies priekšsādātāji. Es arī gribēju teikt paldies referentai par to, ka viņi mūs uzklausīja un sadarbojas ar mums kopā, kā arī paldies visiem mēnu referentiem, kas palīdzēja ziņojumu sagatavot. Mēs šo ziņojumu uzskatām par svarīgu jo tur tiek uh, analizētas tās sekas, kas rada Lisabonas līgumu šai jomā, un, uh, par, un, ta, un tiek domāts par to, kā Lisabonas līgumu attiecīgi arī īstenot. Pamatiesība ievērošana Eiropas Savienībā ir ļoti svarīgs jautājums, un tāpēc nepieciešams samierināties tikai ar vārdiem vien šis līgums, pamatiesību harta un cilvēktiesību konvencija, visi ir instrumenti, kas dod mums jaunas uh, eh, iespējas uh, Eiropas līmenī un dalību valstīs eh, iet uz priekšu pamatiesību aizsardzības jomā. Ļoti daudz saka, ka cilvēktiesību cilvēktiesības ir tieši īpašā vērtība Eiropas Savienībā, un tās tiešām ir universālas, tās ir nedalāmas. Nedalāmas tādā ziņā, ka visas šīs cilvēka tiesības, gan hartā noteiktās, gan ko Eiropas konvencijā noteiktās, gan arī visās citās starptautiskās konvencijās noteiktās cilvēka tiesības, ir vienādas vērtības, tās ir vienādas svarīgas, lai kādas tās arī nebūtu. Nav svarīgākas tiesības un mazāk svarīgas tiesības. Nav, da, tās da, nav dalāmas sociālās un ekonomiskās tiesībās. Arī ekonomiskās tiesības ir tik tikpat svarīgs kā, piemēram, reliģiskā brīvība. Un tas nozīmē, ka situācija jābūt vienādai pilnīgi visiem, neatkarīgi no tā, kādas etniskās citēlesmes jūs esat, kādas nacionalitātes jūs esat vai, eh, vai kāds ir jūsu civilais status, vienalga gan ģimenes tiesības, gan eh, tiesības, kas izmantojams citur. Te par runāju kaut vai par romiem, kas diemžēl joprojām ir tāds ļoti simbolisks pārkāpums. Uh, Ir tāpēc jāuzsāk procedūras, pārkāpuma procedūras dalību valstīs, kur eh, notiek šādi pārkāpumi. Jo cilvēktiesībām jābūt vienādā vērtē visā pasaulē, un tas jāņem vērā arī Eiropas Savienība organizējot savu ārlietu politiku. Ir jāsnēdz nolīgums, ievēršo tikpat lielu zvar, svarīgumu cilvēktiesībām kā visām ekonomiskajām niansēm. Un, piemēram, tā tas nav noticis sarunās ar Tunisiju, Kolumbiju, Lībiju. Šeit cilvēktiesībām ir jābūt iestrādātām arī nolīgumos, jo tas gal galā ir Eiropas Savienības un arī Eiropas ārpolitikas mērķis. Paldies, saka priekšsādātājs Veržā kundzei. Tālāk došu vārdu Kristīnai Morvai. Uz pusotru minūtu, lūdzu. Köszönöm szépen. E, magyar. Lielas paldies, priekšādātāji. Esmu deputāta no Ungārijas un esmu politiķa sieviete, tāpēc man tiešām liels prieks, ka tieši deputāti no Ungārijas ir tā, kas gatavoja šo ļoti svarīgo ziņojumu, atspoguļojot cilvēktiesību situāciju. Tas darbs, ko viņi ir paveikusi, tiešām ir apjomīgs, un tas e, sagatavotais ziņojums ir kļūst par ļoti svarīgu Eiropas Savienības dokumentu. Bet tāpat laikā, manuprāt, šajā dokumentā kaut kā arī pietrūkst. Respektīvi, pietrūkst uzsver uz klasiskajām eh, tiesībām. Eiropas Savienībā eh, nav tiesības, nav diskriminācijas pret minoritātēm, bet tāpat laikā ir eh, dažāda veida pārkāpuma attiecībā uz runas brīvību, pulcēšanās brīvību. Un Ungārijā to ļoti labi redzējām 2002. un 2010. gadā. Bija pat ziņojums, ko parlaments pieņēma, uh, Ungārijas parlaments pieņēma, to toreiz atbalstīja arī tiesas lēmumu, jo laikā no 2002. līdz 2010. gadam, sociālistu valdības laikā, cilvēktiesības tika pārkāptas. Un tas notika tiešām vienkārši bezkaunīgā veidā. Un es gribēju vaicāt referentei, vai tad šis Ungārijas parlaments ziņojums tiks ņems vērā, vai tas nonāks līdz Eiropas eh, līmenim, tā lai Eiropas Savienības līmenī to arī varētu izpētīt un izskatīt. Uh, un gribēju prasīt, lai 2008. gada vardarbīgās rīcības arī tiktu atspoguļotas, tā lai no tāda veida situācijas var izvairīties nākotnē un nebūtu šāda cilvēktiesība pārkāpuma Eiropas Savienības ietvaros. Un, un atcerēsimies, ka Lībe deputāts bija šīs sociālistu valdības dalībnieks savā laikā. Paldies, gribētu tomēr lūgt deputātus ievērot uzstāšanās laiku un darīt to precīzi. Tagad pāriesim pie nākamiem runātēm, kas izstāksies paši savā vārdā. Pirmais ir Jakalīno kungs. Ceru. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Es vēlētos uzslavēt šo ārkārtīgi inteliģenti uzrakstīto ziņojumu Šeit mēs runājam par ziņojumu, kas runā par pamatiesību ieviešanu un īstenošanu. Par šo tēmu es vēlētos izteikt dažus komentārus. Mēs tagad runājam par pamatiesību hartu, un tā ir iestrādāta pēc Lisabonas likumdošanas arhitektūrā, likumdošanas sistēmā, un mēs šeit runājam par kopējām vērtībām. Mums ir jāmēra šīs vērtības un jāsalīdzina ar reāli sasniegtiem rezultātiem. Mums ir Lisabona, eh, Stokholma, solidaritātes principi integrēšana sabiedrībā, cīņa pret organizēto noziedzību un terorismu, subsidiaritātes principa respektēšana, Un, protams, ka eh, visu šo principu ievērošanu nevar apdraudēt cilvēku pamattiesību ievērošanu. Mēs eh, esam uzsākuši arī darbu pie jaunas likumdošanas pakotnes, mm, kas eh, paplašina cilvēku tiesību loku, un mēs esam aicinājuši arī veidot jaunus juridiskos standārtus šajā nozīmē. Uh, kas e, vēl vairot un nostiprināt cilvēku cieņu. Attiecībā uz e, pamatiesību ievērošanas izpēti un sankciju sistēmu tā ir noteikti jāizveido, lai nodrošinātu to, ka diskriminācija patiešām nepastāv. Un tā būs tā olekts, ar kur mēs varēsim mērīt šo tiesību ievērošanu. Maikls Kašmans. Nu, jāsaka, mums šajā pēclisabonas periodā ir ļoti maz ar ko lepoties. Jūs var diskriminēt par to, ka esat sieviete. Sieviete, piemēram, nevar izdo, eh, izlemt pati, ko tā var darīt ar savu ķermeni. Jūs varat eh, tik diskriminēts dažādu iemeslu dēļ, eh, reliģiskās piedarības, sādas krāsas un dažu citu lietu dēļ arī civilā partnerība vai laulība jūs var diskriminēt šādā sakarā, Jūs var diskriminēt arī neievērojot subsidiaritātes principu, un tādā veidā tiek veicināta nevienlīdzība. Un daži cilvēki Eiropā ir vienlīdzīgāki par citiem, un mēs šeit sēžam un neko nedaram, jo mēs redzam rasismu, kseni, uh, fobiju, homofobiju, transfobiju un visādas citas hobijas un uh, paskatieties, kas notiek ar, ar romiem. Vai tad no otrā pasaules kara mēs neko neesam iemācījušies, vai neesam iemācījušies neko no 30. gadiem, e, neaizstāvot cilvēkus, kas bija atšķirīgi no mums, vai mēs neesam pieredzējuši, ka reliģija tiek izmantots kā aizbildinājums, lai vērstos pret kādu noteiktu cilvēku grupu Eh, cita cilvēka tiesību mazināšana ir mūsu pašu tiesību mazināšana, un mums nav nekā ar ko lepoties. Grācija un Revoli Kašman. Paldies, Kašman kungam. Tālāk, Daniela Vanderstop. Paldies priekšsādātāji. Priekšsādātājiem ir pavisam skaidrs, ka Lisabonas līgums pamatiesības izgaismo jaunā gaismā. Pirmkārt, Eiropas Savienība tagad ir nostiprinājusi situāciju, kurā mums ir tāda sacensību kārs tiesību sistēmās attiecībos cilvēktiesībām. Manuprāt, mēs varētu pat teikt, ka tiešām šobrīd tas viss kā nominēts lauks. Otkārt, Eiropas Savienībā būtu pareizi uzdot precīzus jautājumus par um, Eiropas tiesas uh, spriedumu, uh, ko tā uztaisīja pagājušajā novembrī. Un tur ir tieši runāts par caurskatāmības principu un subsidiaritātes principu saskaņošanu. Šis tiesas spriedums skaidri norāda, ka um, pirmkārt būtu tomēr jānodrošina caurskatāmība Eiropā. Tāpēc man ir diezgan pārsteidzošs šāds uh, spriedums, uh, Un man interesē, kā to interpretēs komisija tālākiem soļiem. Paldies Vanderstopkungam. Tālāk zvēr kungs priekšsādātāju. Pirmkārt, vēlos apsveikt referents kundzi par ļoti labo ziņojumu. Tiesa, kā Eiropas Savienībā mums tā ir jauna situācija attiecībā uz pamatiesībām. Mēs paplašinām savu tiesību un brīvības telpu, mēs jau pat varam runāt par trešo cilvēktiesību paudzi. Un vienlaikus mēs arī precizējam un novēršam tās netaisnības, kas tika nodarītas pagātnē. Tāpēc mēs varam runāt par jaunu tiesību paudzi, vienlaiks mums ir tomēr jārunā arī par nesakārtotiem līdzinējiem jautājumiem, kā piemēram īpašumu atgūšanu, īpašumu atdošanu tā sākotniem īpašniekiem, kuru tie zaudējuši ir režīmu ietveros arī centrālajā un austrum Eiropā. Visi, kas ir cietuši no režīmu. Un tieši tāpēc es domāju, ka ir pienācis laiks mums arī rīkoties, lai atlīdzinātu šo netaisnību, kas ir nodarīta pagātnē. Tikai tad mums būs tīra sirdsapziņa, lai mēs varētu runāt par nākotnes paudzēm, trešo tiesību paudzi. Paldies! Paldies! Tālāk, Kelvin Gons. Lielas paldies priekšādātāji. Komisārs Kunze. Lisabonas līgums padara pamatiesību hārtu par juridiski saistošu. Un līdz ar to komisija saņem iespēju iesūdzēt dalību valstis kopienu tiesā. Ekonomiskā krīze savukārt ir uzlikusi savu spriedzi, un tā visa rezultātā ir nu, radušies dažāda veida brīvību tiesību pārkāpuma attiecībā uz plašsaziņas līdzukļiem, piemēram, šīs streiki, kas norisinās visur Eiropā. Un krīze ir radus, radījusi tālāk, ir radījusi cēloni, nu, cilvēku tiesību situācijas pasliktināšanu, tādam pārkāpumu sāsinājumam Eiropas Savienības valstīs. Un mēs gal galā vēlamies pārliecināties, ka komisija turpinās sakot līdz situāciju dalību valstīs un e, runās skaļi tajos gadījumos, ja tiks konstatēts, ka cilvēktiesības tiek pārkāptas. Paldies, Gons skundzei. Runātā tiek pārtaukt tālāk došu vārdu Makovēs skundzei uz pusotru minūti. Liels paldies! Paldies, Kenga, par sagatavoto ziņojumu. Mēs dzīvojam vērtību kopienā, principu kopienā, un tas viss tiek atspoguļots šai kompleksajā cilvēktiesību aizsardzības sistēmā. Un to starp jārunā arī par pamatiesību hārtu. Tas ir vismodernākais vistiesību aktu kodificēšanas piemērs, un visām dalību valstīm ir jāievēro šīs hārtas principi tajā brīdī, kad tās piemēro savās valstīs tiesību aktus. Hartas noteikumi ir tiešā veidā piemērojami dalību valstīs. Tas jāievēro visām tiesību sargājošām iestādēm. Otrām kārtām mums ir vēl arī Eiropas cilvēktiesību konvencija un turklāt arī visi nolēmumi, kas pieņemti Strasbūras tiesā. Eiropas Savienība pievienojoties cilvē, cilvēktiesību, Eiropas cilvēktiesību konvencijai um, kopā ar visām iestādēm arī šos tiesas lēmumus padarīs par obligātiem. Protams, mums jāsako līdzi, kā noticināsies reformas Strasbūras tiesā, kā mainīsies šī procedūra. Uh, Tāpat laikā dalību valstīm ir pienākums un saistības tiešā veidā īstenot tos noteikumus, kas paredz pamatiesību īstenošanu. Tas jādara uh, dalību valstīs pašās, izmantojot savas iestādes. Tātad mums ir juridiskie un administratīvie instrumenti, bet galvenie atslēgvārdi šeit ir ātri un strauji tā, lai upuri šādos pārkāpumos var savas tiesības īstenot un, attiecīgi, savas tiesības aizsargāt. Nākamā, run, nākamā runātāja Sanīšanas kundze, vienu minūti. Priekšādātāja, komisārs kundze, godātie kolēģi. Pamatiesību hartas iekļaušana Eiropas Savienības tiesību kopumā nepalielina Eiropas Savienības kompetenci, jo šī harta ir nedalā mūsu politiku sastāvdaļa, un tāpēc gribu aicināt polijas varas iestādes īsta, pildīt savus pienākumus un šo hārtu attiecīgi arī īstenot, jo polijas optaut, ja šī atteikšanās sistēma ir nepieņēmuma, tas ir politisks lēmums, kas nāk par sliktu mūsu pilsoņiem. Hārtas pieņemšana ir īpaši svarīga, ņemot vēro polijas gaidāmo Eiropas Savienības prezidentūru. Visiem Eiropiešiem jāsaņem vienlīdzīgas tiesības, neskatoties uz to, kādā valsts valsts, kurā valstī tie mīt. Un, diemžēl, Polijā to tādiem ne, nesaprot. Un, Ta, tas pat attiecas arī uz augstāko tiesu. Īpaši, notie, īpaši, piedzīv, īpaši ciešam no diskriminācijas pret sievietēm, kas ir ļoti riskam pakļauta grupa, un tāpēc Eiropas Savienībā spēkā esošās tiesības, um, aizsargājot sievietes pret vardarbību, būtu jāizteno arī Polijā. Un te arī attiecīgi būtu jārīkojas. Paldies tālāk Ādams Kos uz vienu minūti. a jelentés előremutató részét már többen kiemelték előttem. Liels paldies! Gribu pateikties referentei, kas savā ziņojumā uzsver uz vissvarīgākās līnijas. Beidzot, mums ir ziņojums, kur tiek runāts par visiem cilvēktiesību aspektiem, ne, neliekot nekādu veidu prioritātes uh, starp, uz, attieci, uz vieniem vai otrām tiesībām, nesakot, ka kādas būtu svarīgākas par citām. Īpaši priecājos par to, ka ziņojumā teikts, ka nepieciešama vienlīdzība un jānovērš jau kāda veida diskriminācija, jo izejas punkts šeit ir pamatiesību harta. Manuprāt, eh, svarīgākais ir saistīts tieši ar hartas ievērošanu. Hartas ievērošana var, nu, var īstenot eh, ir tie jāizno tieši Eiropas līmenī, panākot, ka ik viens pilsonis ir vienlīdzīgs. Un šai vienlīdzībai ir jānes līdzi arī vienlīdzīga attieksme pret uh, visiem pilsoņiem. Nedrīkst notikt tiesību pārkāpumi. Un savukārt, ja kādas personas cilvēktiesības tiek pārkāptas, tad viņiem ir jāspēj rast kompensāciju, jāzina, kur vērsties, uh, lai sūdzētos par to. Šis ceļš šobrīd ir ļoti sarežģīts un prasa ļoti daudz pūļu, lai nonāktu pie kāda risinājuma. Un tam ir jāpievērš uzmanība. Gāles kundzes ziņojums ir ļoti svarīgs elements ceļā uz šīs situācijas atvieglošanu, tāpēc gribu viņai teikt paldies par visu paveikto darbu. Paldies Kausas kungam, saka priekšādātājs. Tālāk pārējiem pie brīvā mikrofona procedūras. 11 runātāji pieteikušies. Bet, nu, laiks ir ierobežots, un tāpēc nevarēsim dot visiem vārdu. Nu, atvainojos jau iepriekš. Dosim vārdu sešiem runātājiem. Un ļoti uzmanīgi e, pieturēšos pie tās secības, kādās pamanījām cilvēkus piesakāmies brīvajam mikrofonam. Pirmā runātāja Anna Zaborska lūdzu. Paldies priekšādātāji komisārs kundze. Gribu norādīt uz vienu bīstamu punktu, tad bīstamu kombināciju šai cīņā pret diskrimināciju, kas gal galā var arī novest pie diskriminācijas. Tas jau tika pieminēts Edso tikšanās laikā Vīnē pagājušajā nedēļā. Tā ir tāda paradoxāla situācija, bet tā ir reāli. reāli mēs redzam, ka šo diskriminācijas koncepciju, eh, mēs redzam šo diskriminācijas koncepciju maināmies. Un mums gal galā vajadzētu varbūt atgriezties pie šī vārda sākotnēs oriģinālās nozīmes. Turklāt domāju, ka vajadzētu arī pamatiesība aģentūrā šeit uzņemties savu lomu, būtu vajadzīga demokrātiska kontrola pār šīs aģentūras darbību, jo citādi uh, varam nonākt tikai nonākt pie situācijas, kur šī aģentūra rada tikai finansiālu slogu, ne tikai komisija, bet visai Eiropas Savienībā. Paldies, saka priekšsādātājs. Un nākamais tabāģi kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Lielas paldies. Referenta ir paveikusi lielisku darbu. Un savukārt. Uh, konstatējam, ka, nu, vārdi ir ļoti skaisti, bet ja tie netiks īstenoti darbos, tad nekas nemainīsies. Pamatiesībām jāto pievērotām, respektētām. Un tā es uzticos Redings kundzei un e, ticu, ka arī komisijas pārējie. E, da, dalībnieki ir gatavi cīnīties un darīt un, un kaut ko darīt, lai tiesības tiek ievērotas. Šobrīd esam lielu uzdevumu priekšā jo nākamā būs Ungārijas prezidentūra. Un jāsaka, šobrīd Ungārijā tiek pārkāptas plašsaziņas līdzekļu izteikšanās brīvības, netiek ievērotas um, arotbiedrību darbības brīvība, pulcēšanās brīvība, netiek ievērots arī tiesības uz privātu īpašumu valsts, uh, piemēram, atņem. Uh, ietaupījums ļoti daudziem iedzīvotājiem un ir šīs pensiju, privātās, privātie pensiju fondi, kas darbojas ļoti netaisnīgi un tāpēc vajadzētu uzsākt pārkāpumu procedūru pret Ungāriju. Paldies, Tabāģī kungam, saka priekšādātājs. Nākamais runātājs. Priekšsēdētāji, tad, kad mēs runājam par cilvēktiesību ievērošanu un Um, skatām sesto Eiropas līgumu pantu, faktiski šo pantu sakarā cilvēktiesības tiek pārkāptas ikdienas, preses brīvība tiek pārkāpta un arī dažādas aizbildinājumi par eh, cīņu pret terorismu un no organizēto noziedzību tiek izmantots kā iegans, eh, lai pārkāp cilvēktiesības. Nu, mēs visi esam pazīstami ar Wikileaks pēdējo skandālu, un mēs nevaram izlikties, ka mēs nekā neredzam. Mums eh, patiešām ir jāsoda un jāvērš pret cilvēktiesību pārkāpumiem. Uh, Un jāskatās, kāda ir dalība valsts likumdošana, vai tā nepārkāpj uh, cilvēku tiesības, un gal galā, vai mēs paši nedodam zaļo gaismu, atļaujot šos pārkāpumus, un mums ir jāpiemēro cilvēktiesību hartas un Eiropas līguma panti, lai vērstos pret visiem šiem pārkāpumiem. Migrantu tiesības, uh, transpersonu tiesības un citas ir jāievēro. Paldies, un tālāk figurēja kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, diskriminācija, diemžēl, joprojām pastāv daudzās Eiropas Savienības dalību valstīs, lai es neteiktu, ka visās, un šie pārkāpumi ir saistīti ar dažādām iedzīvotāju grupām, eh, kultūras minoritātēm, taču mēs nedrīkstam aizmirst kādu tādu izplatītu eh, diskriminācijas formu, eh, diskriminācija pret sievietēm tā turpinās visdažādākajās ikdienas dzīves jomās. Un to lielākā un mazākā mērā var novērot visur. Dažādās valstīs to izplatība ir sava, atšķirīga, bet strādājošām sievietēm ir grūtāk iekļūt darba tirgu, viņām ir grūtāk kāpt pa karjeras kāpnēm, virzoties uz augšu, viņas joprojām saņem mazāku atalgojumu kā vīrieši. Uh, Lūk, un tas ietekmē sievietes eh, darba tirgu visā Eiropas Savienībā. Un faktiski šī te auga atšķirība, piemēram, ir 18% vidēji, un ir jāpieņem steidzam mēri, lai šo situāciju uzlabotu. Paldies! Un tālāk Frankam Obermairam vārds. Priekšsēdētājiem, Eiropas Savienības pievienošanās Eiropas cilvēktiesību konvencijai nu, ietver zināmas bažas, kā Eiropas cilvēktiesību tiesa tagad var lēmt par Eiropu ja gandrīz jebkurā situācijumā, bet mums tomēr bija jānodrošina, ka Eiropas cilvēktiesība tiesa ar vienu paliek neitrāla un nevar iejaukties tik spēcīgi. Ja mēs skatāmies, piemēram, ir arī atsevišķi eh, ļoti sarežģītas situācijas, kas tiešām nebūtu jāizskata Eiropas cilvēktiesību tiesē, bet gan Un īstenībā ir daudzākas lietas, kas jāskatās, kā piemēram personu pārvietošana no uh, uz Grieķiju, vai Grieķija tiktu uzskatīta par kaut kādu nedrošu valsti, kāpēc tas tāds lietas vispār tiek izskatīts. Mums ir jāskatās, ka mēs tiešām varam nodrošināt Eiropu kā cilvēktiesību ievērošanas um, telpu. Ja Grieķijā netiek ievērot cilvēktiesības, tad tiešām jāskatās, ka, nu, mums ir jāskatās, ka, ko tad mēs īsti atzīstam par Eiropas lielāko lēmēju orgānu. Paldies. Tālāk nākamais runātājs. Paldies, priekšsādātāji. Eiropas Savienība vienmēr ir spējusi iejaukties un krit, izteikt kritiku situācijās, kad tiek pārkāptas cilvēku tiesības ārpus tās robežām, bet Eiropas Savienības teritorijā bieži vien eh, rodas tad nespēja rīkoties. Un to nedrīkst pieņemt, jo mums ir jāaizstāv šīs vērtības ar Eiropas Savienības teritorijā. Kingas gāles ziņojums sniedz kopsavilkumu par visiem instrumentiem, kas ir mūsu rīcībā, un e, mums ir jāizmanto šī infrastruktūra, lai rīkotos efektīvi tajos brīžos, kad tiek pārkāpts cilvēktiesības dalību valstīs, ir jānodrošina, ka tam ir arī sekas un sots ir e, jāsauc šīs dalību valstis pie atbildības un piekrīt komisārei, ka visos iespējamajos gadījumos ir ir jācenšas ierosināt pārkāpumu procedūras, tiesvedību pret attiecīgajām dalību valstīm. Vienlaicīgi mm, apturot eh, attiecīgo dalību valstu likuma projektus, ja tie nav pietiekami efektīvi un ir pret šo eh, tiesību ievērošanu. Paldies, un pēdējais, kam dosim vārdu brīvā mikrofona ietvaros, Denevičuts kundzei. Ačiū pirmininkē žmogaus teisų klausimus būtina spręsti tiek Europos Sąjungos lygių. Paldies, priekšsēdētāji. Ja mēs skatāmies par pamatiesību un cilvēktiesību aizstāvību Eiropas Savienības līmenī un arī dalībvalstīs, nu, mums pirmkārt ir jāpievērš uzmanību dalībvalstīm. Dalībvalstīm jāuzņemas atbildība. Un arī Eiropas Savienības līmenī ļoti svarīgi, lai mēs izveidot tiešām arī bērnu tiesību aizsardzību stratēģiju jo tas nozīmē, ka nacionālā e, līmenī mums, diemžēl, tas vēl nav izdevies. Ir jāizveido ļoti pat, uh, pamatīgi aizsardzības pasākumi pret bērnu izmantošu seksuāliem nolūkiem. Tāplāk cilvēki ar invaliditāti, bieži vien arī viņi tiek visvairāk diskriminēti, un tieši tāpēc ir ļoti svarīgi izveidot šo cilvēku aizsardzības stratēģiju Tālāk ļoti sarežģīts jautājums ar vienu ir bērnu un sieviešu stāvoklis Eiropā. Un tieši tāpēc mums būtu jādara viss, lai mēs cīnītos pret arī nabadzību un sociālo atstumtību. Paldies tālāk, Redings kundze, lūdzu. Priekšādātāji. Gribu teikt paldies visiem referents kundzei, visiem uh, attiecīgās komitejas dalībniekiem, kas strādāja pie šī ziņojuma. Un gribu teikt paldies visiem deputātiem, kas uzstājās šodien. Parādot, cik ļoti svarīgas viņiem ir pamatiesība aizsardzības iespējas Eiropas Savienībā. Un varu tikai un vienīgi jūs atbalstīt visā, ko jūs teicāt ehm, īpaši, kad runājāt par to, ka ir pienācis pēdējais laiks ehm, pamatiesības pilnībā īstenot Eiropas Savienības teritorijā, lai varētu nodrošināt, ka kāds tic mūsu vārdam, kad runājam par pamatiesībām ārpus Eiropas Savienības. To uzsverāt eh, vairākās uzrunās, un jāsaka, šis aspekts līdz šim ir ticis atstāts nedaudz novārtā. Un domāju, ka tas fakts vien, ka reizi gadā, pamatojoties uz igadējo komisijas ziņojumu par hartas pievienošanu varēsim īstenot debatas, ir lieliski, jo šai ziņojumā varēsim atspūgļot visas šīs jūsu piezīmes, ko jūs izteicāt par diskrimināciju, par konkrētām diskriminācijām. Un tas būs tas īstais brīdis, kad varēsim patiešām likt uz galda visus šos tematus, skaidru un gaišu lietu gaismu par to, kas nav izdarīts, un attiecīgi mēģināt kaut ko labot situācijā. Nu, un kā tad, lai labo šo situāciju? Nu, pastāv iespēja doma izveidot šo iesaldēšanas mehānismu, kā arī referenta minēja, respektīvi šo profilakses sistēmu, kas tiktu izmantota, lai iejauktos kādas valsts rīcībā, tajā brīdī, kad šī rīcība eh, vai pasākums tiek īstenots vai tiek apspriests. Es šo iespēju esmu analizējis kopā ar ekspertiem, Un eh, ar šādu mehānismu saistītie institucionāli jautājumi būtu ārkārtīgi sarežģīti. Šobrīd vēl vajadzīgas papildu, iz, papildu izpētes iespējas, un tāpēc jāsaka, šobrīd nav nekādas juridiskās bāzes, lai šādā veidā rīkotos jo priekš tā vajadzētu izmaiņas korekcijas līgumā, lai vispār saņemtu pilnvaru šāda mehānismu īstenošanai, izveidošanai. Ideja, manuprāt, ir ļoti interesanta, vērtīga, un mēs turpināsim šo domu pētīt, meklēt iespējas, kādu mehānismu varētu veidot, lai nebūtu nepieciešams izmaiņas līgumā, bet lai panāktu attiecīgu efektu. Un tomēr tāpat laikā gribēju vērst jūs, darīt jūs uzmanīgus, jo, jo harta, piemēram, netiek piemērota pilnīgi absolūtos uh, mēros. Tā tiek piemērota tikai tajos gadījumos, kad dalība valstis uh, piemēro Eiropas Savienības tiesību aktus. Nu, piemēram, Eiropas Savienības direktīvas, par kurām uh, ir pieņemts lēmums padomē un parlamentā. Uh, un kas pēc tam tiek integrētas, iestrādātas uh, Eiropas tiesībās. Un šajā brīdī, šajā brīdī tiek piemērota mm, harta, bet tā netiek piemērota, nu, tādā pilnīgi absolūtā nozīmē, respektīvi attiecībā uz pilnīgi visiem gadījumiem, jo citos gadījumos tās ir nacionālās tiesas, dalību valsts tiesas, kur, kurām ir kompetence iejaukties situācijā. tajā brīdī, kad Eiropas Savienība parakstīs eh, Eiropas cilvēktiesību konvenciju, tad radīsies visā šajā jautājumā vēl papildus dimensija. Jo tad mums būs praksē jāīsteno eh, arī šī konvencija, un tas jādara tādā veidā, tieši tādā pašā veidā, kā mēs eh, īstenojam visu šo politiku kop, kopumā. Un tas, protams, ir ārkārtīgi svarīgi. Tas, protams, būs saistīts arī ar virkni specifiskiem jautājumiem, un jūs arī uzdevāt specifiskus jautājumus, godājumie deputāti. Es varbūt atbildēšu jums uz tiem individuāli, konkrētajiem deputātiem, kas uzdev šos jautājumus, un domāju, ka tomēr paliek viens liels pamatīgs jautājums. Un tas ir tieši šāds, lūk, kad skatāmies uz trešām valstīm, kad skatāmies uz mūsu dalībvalstīm, uz mūsu val valdībām. Uh, Mēs īsti neesam vēl sapratuši, cik svarīga ir pamatiesību harta, un līdz ar to darbs vēl pamatīgs jāveic, eh, informējot visas puses par šo hartu, tā lai visā Eiropā tiktu īstenot veidošos šī tiesību kultūra, kuras pamatā būtu vērtības, pamatiesības, uh, Un tad līdz ar to tajos brīžos, kad tiks īstenoti tiesību akti, kad par tiem tiks spriests, šī kultūra jau būs pašos samatos un tajos tiks iestrādāts tās vērtības, kas mums tik svarīgas. Un tas būtu zināms, zinām, automātiska reakcija, kas ir jāpanāk tā, lai atbildīgie politiķi ņemtu vērā šīs tiesības jau strādājot pie tiesību aktiem un uzdotu sev jautājumu par to, vai šis tiesību akts ir atbilstīgs pamatiesību principiem eh, zem kuriem visam parakstījušies vai nē. Un, manuprāt, tas ir tas elements, kas ir vissvarīgākais. Turklāt var jums arī pastāstīt, ka šodien komisija grasās pieņemt lēmumu, kas saistīts ar priekšlikumu par to, ka ties, tiesību, tiesību sargāšu, tiesību iestāžu pieņem, tieslietu iestāžu pieņemtie uh, um, rī, akti, norikumi tiktu ņemt vērā visās dalību valstīs. Tātad tas ir priekšlikums. Um, uh, par šīs jurisdikcijas daļas uh, tādu plašu piemērošanu, un tur būtu iekļauts arī tāds kontrols elements attiecībā uz pamattiesībām. Tātad ne tikai ekonomiska rakstura analīze, uh, ne tik vien ietekmes novērtējums attiecībā uz ietekmu uz tirgu, bet strādājot pie jauniem tiesību aktiem, tika izvērtot arī ietekme uz vērtībām, uz pamatiesībām. Un tā jūs redzat, ka tā pamazām, pakāpeniski mēs iestrādājam šo jauno politiku mūsu ikdienas darbā. Un visām trim iestādēm sadarbojoties, mums vajadzētu nonākt pie tā, ka šis igadējais ziņojums par hartas piemērošanu kļūst par tādu būtisku patiesības mirkli, kurā izgaismojam visu, kas noticis, eh, gan komisija no savas puses liekot priekšā ziņojumu, gan jūs parlaments nākot klē ar saviem komentāriem un reakciju. Ar aplauciem vai svilpieniem, vai lai, kā tas, lai kāda reakcija arī nebūtu, kad mēs runājam par situāciju pamatiesību aizsardzībā. Un līdz ar to mēs spējam parādīt vēlētājiem, ka šī harta ir dzīve, tā tiek īstenot. Tas nav tikai teksts un vārdi vien. Tā ir harta, kas tiek īstenot arī praksē. Un, ja tā nav praksē, tad tādā gadījumā vēlētājiem ir eh, jāspēj eh, izteikt savus viedoklis. Un es ceru, ka turpmākos divus, traž, divus trīs gadus pirms nākamajām vēlēšanām mums ir pie tā jāstrādā. Es domāju, ka tiešām pakāpeniski esam nonākuši pie šīs iespējas. Pirmais ziņojums ir sagatavot šis pirmais piemērs. Uh, Um, tūlīt jau nāks klajā, un es ceru, ka tādā veidā izvienosim tradīciju arī šajā namā, tā lai neviens nekad vairs nevar teikt, uh, ka, lūk, tajā brīdī, kad ceturtdienā jūs spriežat par steidzamības situācijām un cilvēktiesību aizsardzību ārpus Eiropas Savienības, jūs to darāt, nesakārtojuši pašu savu namu. Grazie, signora komisārija, la parola ora la relatrice. Paldies, komisāras kundze, un tālāk vārdu referentē dodu Kinga Galē. Liels paldies! Paldies, kom priekšādātā, paldies komisārs kundzei, paldies arī kolēģiem par atbalstu, ko paudāt manam ziņojumam. Gribu paldies, paldies teikt īpaši komisārs kundzei eh, par to, cik viņa bijusi atvērta, cik sadarboties griboša. Un paldies arī par eh, viņas ļoti lielo atsaudzību strādājot pie šī ziņojuma. Visi tie punkti, kas tika pie, pieminēti, manuprāt, ir iestrādāti ziņojumi. Es domāju, kompromiss, pie kā esam nonākuši, ir ļoti pieņemams. Nu, ir daži grozījumi, kurus nevarēšu atbalstīt, kas iesniegti tieši uz pirms plenāras sēdes. Jo, bet tāpat laikā vērtīgākais ir jāspēj saglabāt pie, jāpievērš uzmanība tiešiem konkrētajiem elementiem, un visas šās ieceres vēl varbūt ir jāprecizē, kas arī ir noticis ar jūsu visu palīdzību. Priecājos, ka šodien un rīt tiek spriest par vairākiem jautājumiem, kas saistīti ar tiesību aizsardzību. Tie visi ir saistīti ar cilvēku tiesībām, pamatiesībām Šodien, piemēram, tālāk spriedīsim arī par jautājumu, tiks izskatīts ziņojums par cīņu pret cilvēku tirzniecību. Tiks runāts eh, arī par to, kā jācīnās pret bērnu tirzniecību un virkni citiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Rītdien šie ziņojumi, cerams, tiks arī pieņemti. Un, manuprāt, tas, šis kopējais process ļaus Eiropai kļūt par tādu vietu, kur pilsoņi priecājas dzīvot kur tiek nodrošināts ar tiesību aktiem ties, principu aizsardzība. Turklāt eh, priecājos, ka arī Ungārijas prezidentūra ir definējusi savus mērķus, iekļaujot tajos cilvēktiesību aizsardzību. Te atsaukšos uz, uz savu kolēģi sociālistu, kas daudzus gadus ir strādājis eh, pie tiesību aktiem vēršoties pret eh, kas, kas ir piedalījies daudzus gadus tiesību aktu izstrādāšanā, kas traucē cilvēktiesību īstenošanai. Tieši tā kā kolēģi teica, tālāk eh, rītdien bals, notiks balsojums par šo ziņojumu. Tagad mēs pārēsim pie nākamā darba kārtības jautājumu. Tas ir eh, ziņojums par Eiropas aizsardzības rīkojumu un referenta Terēza Himenes. Eh, vispirms Kašmēna kungam atsaucam uz reglamentu punktu.